Good afternoon. Sveicināti vēlreiz. Dear colleagues. Dārgie kolēģi. Your attention. Those. Lūkšu jūsu uzmanību. Who have not taken seats. Tie, kas joprojām nav apsēdušies savās vietās, varētu to darīt pēc iespējas naskāk, lai mēs varētu ķerties pie darba kārtības. Mums ir visai saspringta darba kārtība, un pirmām kārtām vēlējos pie mums sveikt abus polijas prezidentūras pārstāvis. Jeržī Mīleru, kas ir iekšlietu ministrs, un Kvetkovska kungu. If I'm not mistaken. Es uh, ceru, ka es izrunāju pareizi jūsu uzvārdu, saka priekšsēdētājs. Justice... Viņš ir uh, tieslietu ministrs. Abi kungi uzstāsies, lai iepazīstinātu mūs ar polijas prezidentūras darba programmu nākamajā pusgadā. Bet, ņemot vērā mūsu ierasto procedūru, es sākumā pārējiem kolēģiem vēlējos pavēstīt uh, savus paziņojumus. Pirmām kārtām darba kārtības pieņemšana 13. jūlijas no 12. līdz 12.30. 16. darba kārtības punkts par to, uh, kādas ir sarunas starp ES un ASV par eh, PNR, un šī sanāksme notiks aiz slēgtām durvīm. Jā, es esmu pareizi sapratis, esam pieņēmuši darbu kārtību šajā versijā, un tagad pāriešu pie citiem paziņojumiem, ņemot vērā referentu iecelšanu dažādiem ziņojumiem un atzinumiem. Tiesdemēras kungs sagatavos ziņojumu par vīzām trešo valstu iedzīvotājiem. Beserilkundze gatavos ziņojumu par minimālajiem standartiem attiecībā uz noziegumu upuriem. Antonesko kundze strādās pie ziņojuma par tiesībām izmantot advokātu krimināla procedūras laikā. Gijomas kundze sagatavos ziņojumu par starptautisko aizsardzību un Masīpa kungs strādās pie ziņojumu par uh, patvērumu meklētāju uzņemšanu. Lopesas kundze strādās pie ziņojumu par uh, uh, civilo aizsardzību un schēmas savstarpēju atzīšanu, un Flotras kundze gatavos ziņojumu par kaimiņu attiecību politiku. Ždanokas kundze gatavos atzinumu par Eiropas Savienības pilsonību 2010. gada ziņojumam. Ja nav nekādu iebildumu, tad esam iecēluši referentus un atzinumu autorus kā es uh, jums liku priekšā. Tagad mums ir jāpieņem iepriekšējo sanāksmi protokoli. Un ceturtais darba kārtības punkts ir saistīts ar Eiropas uh, Savienības prezidentūras prioritātēm iekšlietu un tieslietu jomā, kā jau minēju. Tādēļ man ir liels prieks mūsu vidū sveikt Jeržī Milleru, kas ir uh, iekšlietu un pārvaldības ministrs un Krištofu Kvietkovski, kas ir tieslietu ministrs. Mēs tagad uzklausīsim viņa prezentācijas par to, kādas, kādi ir paredzētie darbi polijas prezidentūras laikā, un pēc tam dosim vārdu deputātiem, lai viņi uzdot jautājumus. Millerkungs, jūs pirmais lūdzu jums vārds. Panie Przewodniczący, Šanovņi paņi. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Mums patiešām ir liels gods uzstāties Libe komitejā šodien. Nu, tā ir izcila iespēja jūs iepazīstināt ar polijas prezidentūras prioritātēm. Līdztekus mēs varam ar jums diskutēt par jautājumiem, kas ir tuvi gan mūsu, gan jūsu sirdīm. Es saprotu, ka mums ir jātiekas bieži, ir jāizveido cieši kontakti, jo mēs esam nosprauduši ļoti ambiciozus mērķus nākamo sešu, gadu, sešu mēnešu laikā. Ar tik labu partneri kā jūsu komiteja mēs noteikti varēsim vieglāk sasniegt šos mērķus. Mēs pārstāvām valsti, kas pirms 31 gadu bija pietiekami drosmīgi, lai pieprasītu patiesu brīvību. Mēs cietām no kara stāvokļa, pilsētā atradās tanki, cilvēki tika sviesti cietumos, un pirms 22 gadiem mūsu valsts uzsāka pārmaiņu procesu. Pirms septiņiem gadiem jūs uzņēmāt mūs Eiropas saimē un pirms četriem gadiem jūs mums ļāvāt iestāties eh, tādā saimē, pievienoties tādai saimē, kurā dzīvo 500 miljoni iedzīvotāji, tātad brīvas pārvietošanās zonā, brīvības un tiesiskuma telpā. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienības vērtības esam uztvēruši kā savas vērtības. Mēs vēlējāmies iekļūt Eiropas Savienībā, ņemot vērā tieši šīs vērtības, ko jūs vienmēr esat aizstāvējuši. Un Īstenībā mēs šīs vērtības uzskatām arī par eh, tādu eh, sarkano pavadienu mūsu konkrētajai rīcībai. Solidaritāte ir vārds, kas mums šķiet gandrīz svēts. Bez solidaritātes pirms 30 gadiem jūs nebūtu varējuši uzņemt cilvēkus, kas bēga no Polijas, un pirms 22 gadiem jūs mums nebūtu palīdzējuši izveidot demokrātiju. Ja nepastāvētu solidaritāte, jūs eh, nebūtu uzņēmuši nabadzīgu kaimiņu savā ģimenē. Mums, protams, vienmēr ir jāatkārto solidaritāte. Solidaritāte mums liekas kaut kas pašsaprotams. Ko mēs varē, vēlētos piedāvāt jums no savas puses, kāda varētu būt mūsu sadarbība? Vēlējos pateikties Ungārijas prezidentūrai, kas pirmo pusgadu strādāja ļoti intensīvi un uh, atstāja mums tādu, zinām, ceļamaizi mantojumu, ko mums vajadzētu finalizēt uh, savas prezidentūras laikā. Uh, Protams, ir vairākas prioritātes. Mēs uzskatām, ka Eiropas patvērumu sistēma ir mūsu prioritāte tieši šajā jomā. Tālāk eh, kvalifikācija direktīva ir eh, ļoti labi pavirzījusies uz priekšu, un mēs ceram, ka drīz tas kļūs par tiesiski saistošu instrumentu. Mēs vēlētos arī um, pātrināt darbu, kas norisinās pie uzņemšanas direktīvas un procedurālās direktīvas. Mēs esam informēti, ka Stokholmas programmā ir iekļauts ļoti ambiciozs termiņš, proti 2012. gads, 2012. gada beigas, kad ir jāstājas spēkā visai sistēmai pilnībā. Uh, Protams, eh, ir ļoti daudz notikumu pasaulē, kas liek mums darboties daudz naskāk, lai 2012. gada beigas patiešām kļūtu par eh, patiesi sasniedzamu mērķi. Un jau šo desmit dienu laikā esam uh, organizējuši divu darbu grupu sanāksmes, kas uh, veltīja savu laiku procedurālās direktīvas un uzņemšanas direktīvas apspriešanai. Jūlijā ir paredzētas vēl divas tikšanās, un pēc tam septembrī atkal ar pilnu sparu uh, turpināsim uzsākt to darbu. Runājot par kopīgo patvērumu meklēšanas sistēmu, Mēs nedrīkstam aizmirst eh, Dublina 3 direktīvu un Eirodak. Mēs saprotam, ka ir daudz pretrunu un bieži vien eh, šis darbs tiek aizēnots, bet mums noteikti ir jāmeklē kompromisi, lai varētu parūpēties par abu dokumentu uzlabošanu. Es uzskatu, ka kompromisu ir iespējams atrast. Vēl gribētu pievērsties uh, likumīgas migrācijas jautājumam, tā tad runājot par sezonas strādniekiem, kas uh, ierodas Eiropas Savienības dalību valstīs un par darbiniekiem, kas no trešajām valstīm tiek komandēti uz Eiropas Savienībā tās teritorijā esošiem uzņēmumiem. Un, protams, arī vienota viena atļauja, lai uzturētos un strādātu Eiropas Savienībā. Eh, šos jautājumus mums joprojām ir jārisina un ir jāatrasina arī ar tiem saistītās problēmas. Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja varēsim ar jums labi sastrādāties. Mēs vēlamies atrast tādu risinājumu, kas būtu pieņemams pilnīgi visiem. Mēs nevēlamies strādāt tikai tādās oficiālās formācijās. Mēs vēlamies piedalīties arī darba grupu sanāksmēs, eh, kaldinot eh, kopīgas pozīcijas, meklējot saskārsnes punktus, eh, mums visiem būtiskos jautājumos. Mums, protams, ir jārūpējas nevien par Eiropas Savienības uh, pilsoņiem, bet arī par trešo valstu pirso, pilsoņiem, kas uh, dzīvo tepat pie Eiropas Savienības robežām. Jāņem vērā, ka tas eh, var arī, tas, kas eh, notiek eh, citās valstīs, trešās valstīs, var arī nelabvēlīgi ietekmēt situāciju Eiropas Savienībā. Tālāk runājot par robežām un Schengenas robežu kodeksu, mēs vēlamies organizēt diskusijas par robežu apsardzību, par robežu punktiem. Mums ir vairāki kaimiņi. Polijai ir arī ārējā Eiropas Savienības robeža, un mēs esam pieredzējuši, cik grūti cilvēkiem bieži vien ir uh, izveidot tādus labi funkcionējušus robežu posteņus bez uh, pietiekami labas pieredzes gan administratīvajā, gan tehniskajā jomā. Uh, mēs varētu uh, rādīt viņiem paraugu praksi, varētu ar viņiem labāk sadarboties pie kopīgiem robežām, lai viņi varētu pārņemt uh, jau aprobēto praksi un pieredzi. Mēs vēlamies uh, jau atrastos risinājumus piedāvāt visiem, lai arī citi varētu būt ieguvēji. Runājot par robežām, mums jārunā par tās augtajām viedajām robežām, jo ne jau cilvēki ir vienīgie ieguvēji, un ne tikai cilvēki apsargā robežas. Robežus, uh, robežu drošību garantē arī tehnoloģijas. Uh, un robežām ir jābūt drošām, un tajā pašā laikā tās nevar būt pārāk eh, tādas atgrūdošas cilvēkiem no trešajām valstīm, kas ierodas pie mums, kā laipni gaidītiem ciemiņiem, bet tajā pašā laikā nelūgtus ciemiņus mēs vēlamies eh, aizturēt no iekļūšanas Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par Schengenas zonu, Mēs uh, esam pieredzējuši daudz notikumus Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos, un tas ir liels pārbaudījums mums, cik aktīvi mēs varam būt krīzes apstākļos, ievērojot visas procedūras un aizsargājot savas ārējās robežas. Protams, mums ir jāveic arī daudz analītiska darba, lai varētu uh, labāk veikt savus pienākumus, un mums ir jāsaprot, kā uzlabot operatīvo darbību, kā apsargāt savus robežas, kā izvērtēt to efektivitāti, kā labāk sadarboties ar Frontex un īstenībā vajadzētu izveidot tādu pietiekami labu visaptverošu scenāriju, kas būtu veltīts uh, ārēju robežu spēcināšanai. Mums jāatrisina arī uh, migrācijas plūsmu problēma, jo ļoti daudz cilvēku ierodas Eiropas Savienībā pēdējo mēnešu laikā. Kā Eiropas Savienībai mums savi vārti ir jāatver tiem, kas jūtas apdraudēti savā dzimtenē, un mēs visi varam vienoties par to, ka Šiem cilvēkiem ir jāpalīdz, bet mēs nevaram atvērt uh, ar plašu vēzienu savus dūrus visiem, arī ekonomiskiem bēgļiem, kas uh, eh, bēga, eh, teiksim, no tādas uh, sliktākas situācijas pašmājās un grib gūt tikai pēļņu, jo mēs. Naši prezidenti arī mēs savās valstīs cīnāmies ar ekonomiskām problēmām un augstu parādu līmeni, tātad pie mums arī viss nav tik rožaini. Jau minēju to, ka ir nepieciešams sadarboties ar mūsu kaimiņiem tādi kaimiņi, kas rūpīgi pārauga savas robežas, ir labāki, uzticamāki kaimiņi nekā tie, kas vispār eh, pamet novārtā savus robežas un uzskata, ka tās neeksistē. Un nav pilnīgi nekādas atšķirības, vai mēs runājam par austrumu vai dienvidu kaimiņiem. Situācijas ir pilnīgi identiskas abos gadījumos. Mums ir jāsadarbojas ar pašiem tuvākajiem kaimiņiem, lai varētu uzlabot eh, viņu eh, institucionālo efektivitāti, lai viņi pirmām kārtām paši uh, stiprinātu savus robežus un varētu tās kontrolēt pietiekam labi. Un uh, piedāvājumu un priekšlikumu mums ir jāpārvērš konkrētos darbos un ir uh, jāizstrādā konkrēts uh, operatīvais scenārijs. Kas notiek Tunisijā, Ēģiptē, Marokā, ar šīm valstīm ir jāsadarbojas tālāk Moldova, Grūzija, Ukraina arī ir mūsu partneri. Vēl kāds jautājums - organizētā noziedzība Jau pastāv Eiropas Savienības pakts cīņai pret narkotikām, bet mēs šeit vēlētos iekļaut arī sintētiskās narkotikas, arī jaunās psihotropās vielas, jo šīs vielas uh, ļoti labprāt tirgo un organizē, organizētās uh, noziedzības pārstāju, un tās nodara ļoti lielu uh, ļaunumu cilvēku veselībai, it sevišķi jauniešu veselībai jaunieši nav gatavi atteikties no kārdinājuma, izmēģināt šāds narkotikas un bieži vien tās patiešām iegādājas. Un mēs uh, cīnāmies arī pret prekursoriem, kas tiek izmantoti ražojot sintētiskās narkotikas. Ļoti daudzas valsts neatļauj prekursoru tirdzniecību, eh, tas ir eh, likumīga aizliegts, bet īstenībā tos joprojām var visai brīvi iegādāties. Tagad daži vārdi par Bulgāriju un Rumāniju. Mēs ar nepacietību gaidījām 2000. 2007. gada eh, decembri, eh, lai Polijā beidzot pazust robežas. Mēs eh, svinējām svētkus, tā bija pat brīvdiena, un ja jūs šodien pateiktu Poļiem, ka viņi vairs nevarēs brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā, viņi jums pateiktu, ka mēs esam atgriezušies tādā nedemokrātiskā pasaulē. Tādēļ Mums ir jātiecas eh, pēc iespējas ātrāk uzņemt Bulgāriju un Rumāniju Schengens zonā, jo abas valsts ir izpildījušas visus nepieciešamos priekšnosacījumus. Tālāk eh, pasažieru datu reģistrs. Mēs eh, vedām sarunas ar trešām valstīm - ASV, Kanādu un Austrāliju par uh, PDR un uh, Mēs zinām, ka ir uh, jāiegulda vēl vairāk pūliņu, lai uh, spērtu pēdējos soļus uh, ceļā uz mūsu mērķi. Mums ir jāatrod vislabākais optimālais risinājums, kas tajā pašā laikā mums ļautu pēc iespējas ātrāk uh, iekļūt, iegūt informāciju par tiem cilvēkiem, kas gaisa transportu vēlas izmantot nelabvēlīgos un nelikumīgos uh, nolūkos. Paldies, Mīlēr kungs! Jūs ļoti ātri pabeidzāt savu uzstāšanos, nepārkāpāt sev atvēlto laiku. Mums ir paredzēta pusotra stunda diskusijām ar abiem ministriem, un es piedāvāju pēc diskusijām uzreiz ķerties pie elektroniskās balsošanas. Un tā tad, kolēģi jums uh, ir jābūt līdzi elektroniskajām balsošanas kartiņām. Ja jums balsošanas karš nav līdzi, lūdzu aizsūtiet kādu pēc tām. Tagad mēs dosim vārdu otram ministram, un pēc tam visi kolēģi varēs piedalīties diskusijās. Eh, Kietkovska kungs, lūdzu jums vārds. Kvatskovski, I'm so sorry about, <laughs> I mean, Kvatskovski, you got the floor now. Kvietkovska kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji, paldies. Es ceru, ka mana prezentācija būs vieglāk saprotama un mans vārds arī reiz būs vieglāk izrunājams. Dāmas un kungi, godētie deputāti. Ministrs Millerkungs ļoti daudz pastāstīja par vērtībām, kas mums saistās ar Eiropas kopējo saimi. Lielākā daļa pasākumu kuras mēs esam īstenojuši aizvadīto divu gadu laikā tieslietu sadarbības jomā krimināllietās, galvenokārt bija saistīti ar um, dažādiem sodu pasākumiem un cīņu pret uh, nopietniem noziegumiem. Šīs joms joprojām ir uh, galvenās mūsu darbībā, un šī pieeja ir pilnīgi saprotama, jo atvērtās robežas, nedrīkst pieļaut to, ka atvērtās robežas izmanto noziedznieki, lai izbēgtu no taisas tiesas. tiesas. Taču šobrīd mēs gribētu šo pieeju nedaudz mainīt un tāpēc mēs jums tagad pastāstīsim par savu skatījumu Polijas prezidentūras galvenā prioritāte attiecībā uz tieslietu un iekšlietu jomu ir pilsonisko tiesību aizsardzība Eiropas Savienībā. Un šajā sakrībā es gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai par to, ka tā ielika pamatus darbam šajā jomā. Strādājot pie jauniem projektiem, mums ir jāspēj saglabāt nepieciešamais līdzsvars, vienlaiks nodrošinot drošību un aizsardzību un garantējot minimālās tiesības apsūdzētajiem un aizdomās turētajiem. No otras puses, tikpat būtiski ir nodrošināt, lai būtu adekvātas tiesības attiecībā uz upuriem un cietušajiem, jo Pret eh, cietušajiem tiesas procesa laikā nedrīkst izturēties kā pret priekšmetiem. Kopējas, kopēju un paredzāmu garantiju izveidi līdz ar to krimināla lietās ir ļoti būtisks jautājums. Tāpēc mums ir jāņem vērā, ka šobrīd 12 miljonu Eiropas votāju uh, dzīvo kādā citā valstī, nevis savā izcelsmes valstī. Un daudzi no viņiem dažādos apstākļos sastopas ar ārvalsts tieslietu sistēmu. Un tieši šādā situācijā mums ir jāparāda saviem iedzīvotājiem, kā mēs strādājam praksē un uh, kāda ir mūsu darbības praktiskā ietekme. Īpaši svarīgi ir pabeigt direktīvu par Eiropas aizsardzības orderi. Ir nepieciešams, lai mums būtu šāds instruments. Un te mēs varam parādīties uz policijas statistikas datiem. Mēs nevaram sevišķi lepoties ar šiem policijas statistikas datiem, jo, nu, te es minējuši polijas piemēru, 2010. gadā mājasemniet, māj, vardarbībā mājās um, bija cietuši apmēram 130 tūkstoši cilvēku, un 82 tūkstoši no šiem cilvēkiem bija sievietes, apmēram 40 tūkstoši bērnu. Tādējādi mums ir jāraugās un jāmēģina garantēt, ka šie cilvēki ir drošībā Eiropā. Atcerēsimies, ka robežas jau nav nekāds šķērslis, ne tikai attiecībā uz upuriem, bet arī uz ļaundariem. Tajā pašā laikā Polijas prezidentūra šodien ir uzsākusi darbu, tādā darba grupā pie direktīvas projekta, ar kur tiks izveidoti minimālie standārti attiecībā uz tiesībām, atbalstu un aizsardzību. Un tas attiecas uz uh, noziegumos cietušajiem. Īpaši svarīgi šajā kontekstā ir uh, vismazāk aizsargātie upuri, piemēram, cilvēki, kas ir cietuši terora uzbrukumos, cilvēku tirdzniecības gadījumos vai arī bērni. Mēs ceram, ka mums izdosies šajā sakarībā tuvāko sešu mēnešu laikā panākt ievērojamu progresu. Un līdzīgi kā ar Eiropas aizsardzības orderi, mēs gatavojamies šo sanāksmu apspriest Tieslietu un iekšlietu ministra neformālajā samitā, kas notiks pēc nedēļas Sopotā. Vēl šogad mēs vēlamies pabeigt darbu pie šīs direktīvas. Tajā pašā laikā mēs gatavojamies turpināt izstrādāt ceļu karti, kas tika pieņemta Zviedrijas prezidentūras laikā. Šīs ceļkartes mērķis ir pastiprināt procesuālās tiesības attiecībā uz aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem. Mums būtisks šķiet fakts, ka darbs pie direktīvas projekta par tiesībām uz informāciju krimināla lietās ir eh, jānoved līdz galam, un šajā ziņā ļoti būtiski ir mūsu sadarbība ar jums, proti Eiropas parlamentu. Prezidentūras laikā mēs esam jau uzsākuši ar jums intensīvu darbu, un šodien vēl bija kāda trialoga sanāksme, kas cerams palīdzēs mums pavirzīties uz priekšu, meklējot tādu risinājumu, kas būtu pieņemams visiem. Un mēs gribētu šajā sakrībā arī pateikties jums. Mums ļoti būtiski šķiet arī dir direktīvas projekts par piekļuvi uh, advokātiem, par, par advokātu nodrošināšanu krimināla lietās. Ir jānodrošina pēc iespējas drīzāka, pēc iespējas drīzāk apsūdzētajiem ir jānodrošina ar advokātu, un tas ir ļoti būtiski, lai garantētu, ka tiesa ir taisnīga. Mēs saprotam, ka tas ir visgrūtāk īstenojamais instruments visā ceļa kartē par procesuālajām tiesībām jo tas skar ļoti būtisku procesuālos aspektus nacionālajās tieslietu sistēmās. Bet mēs ceram, ka šajā ziņā tiks īstenot konstruktīva kopējā sadarbība, un mēs ceram, ka izdosies pabeigt darbu pie šī instrumenta par, par materiālajām tiesībām. Uh, Ungārijas prezidentūras laikā jau tika uzsākt šis darbs. Es esmu pārliecināts, ka mūsu pilsoņu aizsardzība pret tādiem jauniem apdraudējumiem, kā piemēram kibernoziegumiem, ir ļoti būtisks jautājums. Padome jūnijā pieņēma vispārīgu vienošanos par direktīvu attiecībā uz uzbrukumiem dažādām informācijas un tehnoloģiju sistēmām. Es, mēs domājam, ka kopīgi ar Eiropas parlamentu mums izdosies noturēt vairākas trialogu sanāksmes, tā lai gada beigās šim darbam jau būtu kaut kādi taustām rezultāti. Man ir vēl kāda lieta, ko es pataupīju uz savas uzrunas pašām beigām. Es domāju, tas ir ļoti būtisks jautājums. Gribētu paust bāžas. Uh, Es domāju, ka Eiropas parlaments, tieši tāpat kā es, ir apņēmības pilns cīnīties pret uh, dažādiem noziegumiem pret bērniem. Es esmu gandarīts, ka saruna rezultātā ar Eiropas parlamentu Ungārijas prezidentūras laikā mums izdevās izstrādāt tādu ļoti vērtīgu kompromisu šajā jautājumā. Upurlabā mēs um, bijām cerējuši uz tādu tālajošāku risinājumu, un joprojām ir dažādi signāli, kas sasniedz padomi, un tie mums vieš bāžas. Šķiet, ka šis kompromiss pašlaik varētu būt apdraudēts sakarā ar uh, korelācijas tabulām. Man šīs ziņas šķiet ļoti satraucošas, un es ceru, ka jūs man piekritīsiet. Ja es teikšu, ka šī problēma, kas ir tāds horizontāls dabas, nedrīkstētu bloķēt tik vērtīgas iniciatīvas, kā šī prot bērna aizsardzība pret seksuālajiem noziegumiem. Un visbeidzot, es gribētu sacīt, ka esmu ļoti gandarīts ka pārstāv vienu no pirmajām prezidentūrām, kas uh, strādā kopā ar jums, ar parlamentu, pie krimināla lietām, ievērojot jaunos noteikums, prot koplemšanas procedūru, kur padoma un parlaments ir vienlīdzīgi partneri. Mēs domājam, ka tuvāko sešu mēnešu laikā mums izdosies parādīt, ka šī sadarbība ir viens no labākajiem dzinuļiem, uh, tieslietu un iekšlietu sfēras attīstībā. Lielas paldies Kvietkovska kungam! Jūs runājāt par ļoti būtiskiem jautājumiem, kas ir svarīgi Liba komitejas deputātiem, un es gribētu izmantot šo iespēju, lai atgādinātu, ka Liba komitejas vārdā es pats piedalīšos šajā tieslietu un iekšlietu neformālajā padomē, kas uh, notiks nākošajā nedēļā Sopotā, Polijā. To rīko Polijas prezidentūra. Mums ir vesels saraksts ar deputātiem, kas vēlas piedalīties debatēs, vismaz 23 deputāti vēlas izteikties, un tāpēc es ierosinu rīkoties šādi. Pirmkārt, Vispirms došu vārdu koordinātoriem. Katra politiskā grupa līdz ar to iegūs iespēju izteikties. Un pēc tam dosim abiem ministriem vārdu, lai viņi varētu atbildēt uz pirmajiem jautājumiem. Pēc tam būs otrā jautājuma kārta, kurā izteikties varēs pārējie deputāti. Es gribētu lūgt jūs uzstāties neilgāk par divām minūtēm, lai mēs varētu saulēcīgi pabeigt uh, darbu pie šī punkta, un es izmantošu savām rīt, ja neievērosiet laiku. Vispirms tātad es gribētu dot vārdu koordinatoriem no politiskajām grupām. Tautas partijas grupas vārdā Sauberkungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! ministra kungi. Es gribētu jums novēlēt veiksmīgu prezidentūru, un tā kā ir tik daudz jautājumu, es gribētu uzdot tikai vienu. Ko polijas prezidentūra plāno attiecībā uz vispārīgo pieeju migrācijai un tieslietu iekšlietu jomā attiecībā uz um, austrumu partnerību? Paldies! Thank you. Thank you for being so concise also the... Paldies, ka tik izte... īsi izteicāties. Sociāldemokrāta vārdā Sipla kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Komentārs no zāles. Man ir pastāv tehniska problēma ar eh, tulkojumu. Vai mēs varam kaut, ko, kaut kā uzlabot tulkojumu portugāļu valodā? Varbūt kāds var palīdzēt? Vai problēmas ir tikai portuga ar portugāļu valodu? Varbūt mēs varam kaut kā tehniski atrisināt šo jautājumu. Nu, kādu brīdi es varu klausīties franču, spāņu vai angļu valodā, tomēr, manuprāt, ir kaut kāda tehniska problēma. Paldies par ieteikumu kā jau teicu, Sipela kundze, es sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos pateikties abiem kungiem par prezentācijām. Un jāņem vērā, ka mums tagad norisinās ļoti smagas diskusijas. Tagad viņi atkal atkārtoja, kādas ir Eiropas Savienības galvenās vērtības - solidaritāte un brīvība. Mums visiem ir jāapzinās, ka lai labāk cīnītos pret lielajiem izaicinājumiem, mums ir jāstāv plecs pie pleca un mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem risināt jautājumus gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī un ir jābūt pietiekam drosmīgiem, lai kaut ko mainītu. Savādāk mēs neko nepanāksim. Kad es runāju par pārmaiņām, Mums ir jādomā arī par robežu kontrolēm, un mēs arī dzirdējām par sadarbību tieslietu jomā un sadarbību cīņā pret noziedzību. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka atkal uzslietie žogi pie robežām neļaus mums apturēt noziedzniekus, it sevišķi tos, kas darbojas organizētajā noziedzībā. Nē, ir vajadzīga labāka, spēcīgāka sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā starp dalību valstīm valstīm. Protams, mums ir jādomā, ka ir nepieciešams arī izmaiņas mūsu nacionālajās sistēmās, tās ir jāaktualizē un labāk jāsaskaņo, lai uh, noziedznieki nevarētu mūs apvest ap stūri. Tas pats attiecas arī uz pasažieru datu reģistru. Protams, ka tas varētu kalpot uh, kā instruments cīņā pret noziedzību, bet ir jāizpild arī galvenie priekšnosacījumi garantēja datu aizsardzību un datu drošību. Es ceru, ka Polijas prezidentūra patiešām vedot sarunas ar ASV varēs uh, pārliecinoši aizstāvēt ES pozīciju. Tālāk runājot par patvērumu un migrāciju. Tie ir jautājumi, ar ko mēs sastapsimies uh, neizbēgam arī nākotnē nākotnē, un mums būs nepieciešama imigrācija visās dalību valstīs. Tādēļ vajadzētu padomāt arī par sabiedrības informēšanu. Mums ir jārada uh, normāla priekšnosacījuma tiem, kas jau tagad dzīvo Eiropas Savienības dalību valstīs. Paldies! Dank. For the ALDE group. ALDE grupas vārdā Vēbers kundze lūdzu. Thank you very much. Paldies priekšsādātāji, paldies abiem ministriem par viņu prezentācijām. Neatkarīgi no tā, kādā valodā mēs runājam, poļu, angļu vai vācu, mēs joprojām spējam runāt vienā un tā pašā valodā, ja mēs rīkojamies eh, atbilstoši vienādiem principiem un vērtībām, kas bija jūtams jūs ievadrunās. Vēlos uh, apsveikt arī to, ko jūs teicāt par polijas uh, polijas tautas domām Schengen zonas sakarā. Un tāpat es reiz arī saprastu uh, cilvēku satraukumu, ja viņiem kaut kas tiktu atņemts. Uh, šis parlaments kādā no savas pagājušās nedēļas rezolūcijām skaidri pauda, ka tas vēlas saglabāt Schengenas tiesību kopumu un tas nevēlas ieviest papildu robežu kontroles pasākumus. Jevkovska kungs, ministri, vēlos uh, jums novēlēt veiksmi. Jūsu darbs nebūs vienkāršs. Uh, runājot par upuru aizsardzību, mēs varam rēķināties ar jūsu atbalstu un palīdzību padomē. Esmu pārliecināta, ka parlamentā vardarbība pret sievietēm būs viena no tēmām, kam tiks pievērst pievērsts eh, īpaši daudz uzmanības pašreizējā ziņojumā. Komentārs Millera kungam. Man ļoti iepriecināja tas, ka jūs vēlaties strādāt pie patvērumu meklētāju jautājuma. Jautājums ir, kā kā jūs vērtējat situāciju, ka pirms divām nedēļām apvienotā karaliste Francija un Vācija nāca klajā ar paziņojumu, uh, Eh, kas izklausījās pēc kara pieteikuma. Un eh, būtībā ideja bija tāda, ka patvērumu meklētāju sistēma nav nepieciešama un mums vajadzētu saglabāt pašreizējo status quo. Un, manuprāt, tā nav. Es galīgi nepiekrītu šādai nostājai. Tāpat arī kā, vēlos jautāt, kā jūs plānojat strādāt pie uh, ES un ASV pasažieru datu aizsardzības reģistra. Jo šobrīd, tas, eh, jo šobrīd tas, kas ir iekļauts eh, likuma projektā, eh, ir pretrunā ar mūsu datu aizsardzības re, direktīvu. Paldies! Zaļo, zaļās partijas vārdā Argentīna kundze. Paldies priekšsēdētāji! Paldies abiem poļu ministriem, ka viņi mums šodien piebiedrojās ļoti labi, ka vēl pirms vasaras atvaļinājuma mēs varam apmainīties ar savām e, domām. Man ir jautājums par uh, Tunisiju. Nesen mēs, uh, e, dažas komitejas locekļi tur viesojās un mēs runājām par bēgļu, uh, patēru meklētāju jautājumu no Tunisijas. Ļoti bieži šie cilvēki nevar atgriezties mājās un tādēļ atrodas ļoti neapskaužamā situācijā. Kā es saprotu, nesen Polija uzņēma 16 kristiešu patvērumu meklētājus no Tunisijas. Tas ir labs sākums. Tomēr ir 4 līdz 5 tūkstoši patvērumu meklētāju no Eritrijas, Darfūras, Somālijas, Irākas, Palestīnas un daudzām citām valstīm. No valstīm, uz kurām šie cilvēki nevar doties atpakaļ, un aizmirsīsim arī Ziloņkāla krastu. ES var apsolīt aptuveni 800 līdz 900 vietas šiem cilvēkiem, kas e, nesastāda pat pusi no tā, kas būtu nepieciešams. Un te es pat nerunāju par tiem e, patvērumu meklētājiem, e, kas atrodas nometnēs uz Lībijas robežas. Vai Polijas prezidentūra saskata iespēju paplašināt, paaugstināt patvērumu meklētāju skaitu, jeb uzņemto patvērumu meklētāju skaitu savā valstī, vai arī uzlabot programmas, kas nodarbojas ar šādiem jautājumiem. Pro... Vēl viens jautājums ir par par atzinumu, ko eh, parlaments, ko parlaments eh, piedāvāja attiecībā uz Schengenas eh, zonu un Schengenas eh, tiesību kopumu. Šis parlaments vēlas pieturēties vismaz pie 77. panta, kas eh, sniedz tām koplēmuma tiesības Schengenas zonas sakarā, un vai padome vēlas to mainīt un tādā veidā atņemt parlamenta tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā. Tātad Kāda ir jūsu nostāja šajā, debu, šajā diskusijā? Tāpat vēlos arī pieskarties eh, Eiropas ārēsta orderi jautājumam. Te es vēlos runāt pār e, eh, Nīderlandes pilsoni, kuram tika izdots āresta orderis. Un Polija patiesībā ir čempions āresta orderu izdošanā Eiropā, ja mēs pavērtējam statistiku. E, Polija ir ne tikai numur viens, jeb čempioni šajā jautājumā, bet pārspēja, krietni pārspēja visas pārējās valstis. Pastāv viedokļu atšķirības starp dažādām Eiropas valstīm attiecībā uz to, kādu noziegumu gadījumā ir pamatoti pieprasīt vai izdot Eiropas aresta orderi. Un mēs redzam, pastāv grūtības arī aizturēšanas jautājumā. Sevišķi eh, attiecībā uz šo Nīderlandes pilsoni, kuram vajadzēja palikt pirmsties izmeklēšanā divas dienas, un šai laikā tika nozakti viņa medikamenti, tie netika viņam atgriezti. Tad redzat, kā aizturēšanas uh, iest, uh, iestāžu ap, apstākļi daudzās valstīs nav veselīgi un labvēlīgi. Jūs pieminējāt, ka drīzumā jūs pārskatīsiet Eiropas aresta orderi. Vēlos jūs mudināt to tiešām arī darīt, un varbūt e, tur varētu iekļaut arī kaut ko par proporcionalitāti. Lielas paldies! Paldies konservatīvo un reformistu grupas vārdā Kirkofa kungs. Paldies priekšsādētāji. Arī es ceru, ka Polijas prezidentūra veiksmīgi e, atrisinās e, daudz jautājumus, kur te tika pieminēti un kur ir ļoti svarīgi. Man ir vairāk jautājumu, un manuprāt, tie ir pietiekami īsi. Pirmkārt, jautājums, par kuru mēs runājam pirms dažām minūtēm, par iekšējo robežu kontroli Schengenas zonas ietvaros. Vai jūs nevarētu paskaidrot šo jautājumu nedaudz sīkāk un pam, eh, izstāstīt vairāk par polijas pozīciju un vai tiks mainīti kritēriju kad premjerministrs Tasks Strasbūrā runāja par ES institūciju nostiprināšanu. Un tas, tas, tas notika, viņš, viņš par to runāja patvērumu meklētāju sistēmas uh, eh, ietverā. Tad es vēlos atsaukties uz 1951. gada ANO eh, patvērumu meklētāju konvenciju, kurā ir pamatoti, kurā ir eh, sniegti pamatkritēriji. Tad vai jūs varētu Eh, pakomentēt eh, par to, kādēļ, eh, kādēļ, atsevišķi, kādēļ atsevišķām iestādēm ir biroji vairākas Eiropas Savienības valstīs un varbūt to varētu optimizēt. Un vai nevajadzētu izveidot organizāciju, kur mēģina izsakot teroristu finanšu darījumiem? jo sevišķi eh, ASV kontekstā vai ASV atbalstītu šādu sistēmu. Tad vēlos runāt par pasažieru datu reģistru. Nesen mēs atzīmējām uh, gada dienu kopš uh, eh, 7. jūlija spridzināšanas Londonā. Vai uh, arī mūsu partneri ASV uzskata pasažieru, uh, uzskata datu aizsardzību par svarīgu jautājumu un vai būs uh, jauni priekšlikumi par elektroniskiem robežu aizsardzības pasākumiem un vai tie varētu būt efektīvi terorismu apkarošanā. Goja vārdā Ernstes kundze. Unsererseits herzlichen Glückwunsch. Paldies abiem ministriem. Vēlējos jums novēlēt veiksmi prezidentūras laikā un ceru arī uz labu sadarbību ar parlamentu. Nu, ir daži jautājumi, uz kuriem um, principā nepacietīgi gaidu atbildes. Jūs zinat, ka Eiropas Savienībā ļoti daudz kritizēja par Schengenu, par to, ka cits valsts vēlas atjaunot robežu kontrolas. Un, protams, eh, mēs eh, nevaram nenogurstoši atkārtot, ka vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, jo mēs eh, taču robežas atvērām, tā ir mūsu kopējā vērtība un panākums. Mēs nevaram tagad to paļaut, pakļaut tādai ierēģņu patvaļai. Mēs teicām, ka ārkārtas situācijā ir jāievieš konkrēti noteikumi. Ko jūs domājat, kāds ir jūsu redzējums? Un otrs jautājums. Jūs minējāt, teicāt, ka Eiropai nevajadzētu būt atvērtai tiem, kas šeit ierodas tikai ekonomiski interešu dzīti. Nu, kas tad ierodas Lampedūzā? Kas tie ir par cilvēkiem? Vai tie ir kādreizējie viesstrādnieki no Sierra Leones, Malī, Nigērijas, Nigēras? Tas ir, nu jā, Nigēru varbūt mēs te varam atsevišķā kategorijā ielikt, bet principā šīs valstis ir nabadzīgas valstis. Tie ir cilvēki, kas strādāja Lībijā un tagad eh, izceļoties pilsoņu karam, viņi ir kļuvuši par kara bēgļiem un viņi vēlas strādāt, viņi nevēlas patvērumu tikai tā neko nedarot. Mums ir jādomā par jauniem noteikumiem, vai jums šķiet, ka varētu izveidot kaut kādu pagaidus atbalsta schēmu un eh, aizsardzības schēmu šiem cilvēkiem, lai viņi varētu arī arī tikt pie darba Eiropā un pēc tam varētu atgriezties. Vai jums šķiet, ka šeit vajadzētu ieviest kaut kādas uh, izmaiņas, un varbūt, ka vajadzētu ieviest izmaiņas arī uh, patvēruma jomā? Man šķiet, mēs tagad esam iekļuvuši, zināmā mērā, strupceļā. Varbūt, ka jūs varētu detalizētāk pieskarties šiem jautājumiem. Vēl vēlējos šo to pajautāt par datu aizsardzību. Data aizsardzības direktīva tagad uh, atrodas pārskatīšanā. Uh, Protams, eh, varbūt jūs jau par to kaut ko teicāt, es visu laiku nebiju šajā telpā, varbūt kaut ko palaidu garām, bet vēlējos pavaicāt, ko jūs vēlētos sasniegt jūs prezidentūras laikā arī attiecībā uz datu aizsardzību un ko jūs varbūt eh, pārcelsiet uz vēlāku laiku. Uh, pārskatot datu aizsardzības direktīvu. Un vēl jautājums, ko mēs neskaitāms reizes esam apsvieduši šajā komitejā - antidiskriminācija un homoseksuālas aizsardzība Eiropas Savienībā. Vai Polijas prezidentūra ir nolēmuši šeit kaut ko darīt, vai jūs esat gatavi izdarīt lēcienu uz priekšu, lai parūpētos par līdztiesīgu attieksmi pret eh, tieši šādiem cilvēkiem? Paldies! Paldies! Round of, round of answers. Tagad uzklausīsim eh, pirmo atbilžu eh, posmu. Lūdzu, visi paturiet prātā, ka laiks ir ierobežots. Runājiet tik, tikai par lietas būtību. Dziękuję bardzo. Mm, patrzę z... Paldies. Es nemitīgi skatos pulkstenī centīšos apvienot atbildes vairākos blokos, lai tās būtu īsākas. Kāds jautāja par austrumu partnerību un par ciešu sadarbību policijas iestāžu starpā? Noziedznieki nepazīst robežas, ne iekšējās, ne ārējās. Ja mēs vēlamies efektīvi apkarot noziedzību, tad mums ir jāsadarbojas ar saviem partneriem. Mums ir jāizlem, kuras uh, jomas mūsu kaimiņu valstīs mums ir sevišķi aktuālas, sevišķi policijas un tiesību sargājošo iestāžu sadarbības jomā. Kad mēs runājam par partnerībām ar saviem kaimiņu valstīm, eh, tad eh, mūsu partneri nespēs veiksmīgi darboties, ja mēs nes, neapmainīsimies ar, savs, ar pieredzi gan tieslietu jomā, gan proces, procedūru jomā, gan tehniskos jautājumos. Tas ir ārkārtīgi komplekss process. Kad mēs runājam par partnerībām, tad uh, runa ir par uh, savstarpējo labumu. Mums ir jāizlabo, jāuzlabo efektivitāte Tādā veidā mēs spēsim aizsargāt sevi no vismaz daļējas noziedzības eh, pāriešanas mm, robežu otrā pusē. Dāmas un kungi, jūs pieminējāt dažādus eh, mūsdienu pašreizējās situācijas elementus, jo sevišķi Ziemeļāfrikas notikumu kontekstā. 2002. gadā vairāk kā vairāk kā 900 tūkstoši cilvēku pameta Lībiju, un es eh, nezinu, vai, mēs, vai Eiropa var uzņemt visus šos cilvēkus. Mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem tur, kur viņi šobrīd pašlaik dzīvo, nevis tikai Eiropā. Šai pieejai jābūt visaptverošai. Tas, neatiec, tas attiec ne tikai uz migrāciju, bet arī uz patvērumu meklētājiem. Tā ir krīzes situācija. Mums ir jārīkojas, e, jādara viss iespējamais, lai palīdzētu Ziemeļāfrikai kopumā, nevis tikai, piemēram, Lampedūzu salai. Jo, jo cilvēki riskē savu dzīvību, e, ierodas no Āfrikas, ierodas Eiropā ar ūdens transportu, kas ir riskants, e, brauc uz Itāliju. Tad viņiem ir jāsaņem palīdzība tur, kur viņi pašlaik atrodas nevērtēsim migrācijas politiku kā neapdzīvotu sālu. Tā ir, eh, tas ir eh, polit, politiku kopums, kaimiņu valstu sadarbība. Un te ir jārunā arī par ekonomisko sadarbību. Kas attiecas uz migrācijas politikām, dāmas un kungi, kāds pieminēja 16 ģimenes, kas ieradās Polijā uh, Polija, uh, Polija uzņēma šīs ģimenes. Uh, mēs aicinājām arī citus cilvēkus ierasties, uh, tomēr uh, patvērumu meklētāji nevēlas Polijā apmesties. Tā nav īpaši pievilcīga valsts Eiropas Savienībā, jo ir, Eiropas Savienībā ir arī bagātākas valstis. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības imigrācijas politika būtu e, vienota, lai cilvēkiem nebūtu iespējas izvēlēties vienu valsti, nevis citu valsti. Jā, jābūt noteiktiem kritērijiem. Jābūt tādiem kritērijiem, lai atsevišķām dalībvalstīm nav iedzētu satraukties par šo migrācijas politiku. Piemēram, Zviedrija uzņem 200 tūkstošu patvēruma meklētāju gadā. Uh, Polijas savukārt aptuveni 10 tūkstošus patvēru meklētāju gadā. Polijas uh, iedzīvotāju skaits ir 40 miljoni. Tātad jūs redzat, ka migrācijas efekts Eiropā ir izplatīts ļoti nevienmērīgi. Tas pats attiecas uz patvērumu meklētāju problēmu. Ir noteiktas valstis, kur tikai kur uh, ir tikai daži procenti, kur tiek pieņemti tikai daži procenti no patvēruma meklēšanas pieteikumiem un ir savukārt citas valstis, kur e, patvēruma meklētāju uz, pieteikumu apstiprināšanas procents sasniedz 50. Tiek pielietot arī ļoti atšķirīga prakse patvēruma meklētāju uzņemšanai, kā arī imigrācijas likumi atšķiras vajadzētu sagatavot vienotu kopēju likumdošanas uh, tie, aktu paketi, vajadzētu sakārtot šo mehānismu. Ir labi, ka mums ir tāds mehānisms, tomēr tas ir jāpielāgo pašreizējai situācijai. Tik uzdots arī jautājums, vai tas atbilst Ženēvas konvencijai. Protams, ka atbilst. Pēc dažām dienām mēs svinēsim 60. gada dienu, kopš tika parakstīta Ženēvas konvencija. Uh, Šī konvencija bija piemērs modelis Eiropas Savienībai, kad mēs pie, apsti, apstiprinājām Tamperi, Tamperes līgumu. Mums tas bija piemērs, kā izturēties pret patvērumu meklētājiem, kā rīkoties šādās situācijās, kad viņi nonāk Eiropā. Kas attiecas uz Schengenas tiesību aktu kopuma saglabāšanu, Weberskundze un Kirkofa kungs jautāja par šo, eh, jaut, par šo eh, pasākumu kopumu. Dažādās, dažādās ārējas un iekšējas krīzes situācijās mums ir eh, jāizmanto noteikti risinājumi, un reizēm uh, risinājumi, kas tika izmantot pirms kāda laika, pašreizajā situācijā vairs neder. Vēlos pateikties Eiropas parlamentam par vienoto nostāju šajā jautājumā. Tas ir skaidrs signāls, ka pārvietošanās brīvība Schengenes zonā ir patiesa vērtība. Uh, un tā tiek ļoti augstu vērtēta kā viens no Eiropas Savienības pamatpīlāriem. Un uz to būtu jābalstās visiem, kas vēlas diskutēt par Schengen zonas jautājumiem. Tāpat ir arī vairākas dalība valstis, kuras ir veikušas dažādas pasākumus, un Eiropas komisija šos pasākumus izvērtēs, vai tie atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem. Uh, ja tiesība akti ir pārkāpti, tad tiks eh, īstenots noteikts procedūras. Tomēr mēs joprojām gaidām komisijas lēmumus. 18. Eh, un 19. jūlijā Sopotā, eh, Sopotā um, tieslietu un iekšlietu ministru tikšanās laikā mēs Eh, runāsim par visiem jautājumiem, kas saistīti ar intvērumu meklēšanu Schengenas zonā. Tātad par visiem jautājumiem, kas Eiropas Savienībai ir tik eh, svarīgi pašreizējā situācijā. Mēs runāsim par problēmām, kuras nevar atrisināt epizodiski. Piemēram, valsts A nevar rīkoties atšķirīgi no valsts B, jo tad mūsu rīcība vairs nebūs vienota. Eh, mēs na, pat nav pareizais virziens, ja mēs runājam par pagaidu risinājumiem. Mums ir vajadzīga vienota nostāja. Runājot par robežu jautājumu. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai mūsu robežas būtu patiesi draudzīgas un atvērtas visiem tiem, kuri vēlas tās šķērsot. Jā. Ja kāds. Tātad e, cilvēki ierodas Eiropā un neizdara nekādus noziegumus, tad mēs vēlamies viņiem atvieglot robežu šķēršošanas procedūru. Tomēr šim risinājumam jābūt proporcionālam, jo dažreiz uh, ir svarīgi izvērtēt, vai e, robežu šķēršošanas procedūras patiešām ir vienkāršākas. Ja mēs ieviešam jaunu e, informāciju tehnoloģiju sistēmu, tad ir jā, jāpārliecinās, lai visi robežsargi spētu pārbaudīt, e, kad šī persona ir iedusies Eiropas Savienībā un kad, piemēram, beidzas vīzas termiņš. Uh, Eh, tas palīdzētu atklāt eh, gadījumus, kad cilvēki paliek Eiropas Savienībā pārāk ilgi, pārsniedzot vīzas termiņus. Vēlos vēl runāt par informāciju tehnoloģiju aģentūru. Pastāv divas sistēmas, kuras ir eh, ļoti modernas. Vi, šai, šā gada rudenī vīzu sistēma tiks izmantota vīzu uh, piešķiršanai uh, E, tiem, kuri pie mums ierodas no Ziemeļāfrikas un tuvajiem austrumiem. Un otra sistēma ir SIS-2 sistēma. Tā liekas Eiropas Savienībā ierasties uh, atsevišķiem cilvēkiem, ja Eiropas Savienība neatbalsta šo cilvēku rīcību. Otrā sistēma vēl tiek uh, sagatavota. Pirmā sistēma savukārt jau ir gatava kad mēs runājam par informāciju tehnoloģiju sistēmām un informāciju tehnoloģiju aģentūru, tad mums ir jāizvērtē pozitīvā un negatīvā pieredze, kas ir šajā jomā. Mums ir jāpieņem pareizie lēmumi, lai mēs Eh, atbilstoši izmantot nodokļu maksātāju naudu. Paldies! Neviens nevēlas nelaipni izturēties pret uh, tik godām, godātiem ciemiņiem, saka priekšsēdētājs, bet ir vēl vesels bars mūsu deputātu, kas vēlas izteikties. Tādēļ lūdzu ievērosim atvēlēto laiku. Paldies jums par to jau iepriekš. Lūdzu, Kietkovska kungs, paldies! Paldies priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties uh, par uzdotajiem jautājumiem un uh, sevišķi liels paldies jāsaka Vēbers kundzei. Jo es uh, arī esmu norūpējies par vardarbību ģimenē. Tad, kad tikko tiku iecelts tieslietu ministra amatā, viens no maniem uzdevumiem bija arī cīņa pret vardarbību ģimenē. Manā ministrijā pat tika izveidots īpaša koordinatora postenis, kas visu savu laiku veltīja tieši šīs problēmas analizēšanai. Viņš organizēja dažādas darba grupas, seminārus uh, un ļoti rūpīgi analizēja šajā jomā pieejamo likumdošanu pateicoties eh, visām šīm pūlēm, tomēr samazinājās eh, vardarbība ģimenē tieši mūsu valstī. Vēlējos to eh, jums pateikt. Sargentīni kundze, uzdevāt jautājumu par Eiropas Savienības aresta orderi. Vēlējos nedaudz pakavēties pie šī jautājuma. īstenībā tā ir galvenā uh, pērle uh, tieslietu sadarbības kronī un nav pilnīgi nekādu šaubu, ka tā ir procedūra, kas vainagojusies panākumiem, jo līdz šim izdošanas procedūras bija ļoti piņķerīgas un prasīja daudz laika. Mēs esam izdevuši jau daudzus Eiropas aresta orderus, protams, neiztiekam arī bez grūtībām, runājot par pamatiesību ievērošanu, bet būtu aplami teikt, ka āresta orders attiecas tikai uz smagiem noziegumiem ir eh, pieņemts pamat lēmums, kas aizstāja izra, izdošanas procedūru. Un lēmumam ir identiska, ap, identisks aptvērums kā iepriekšējai uh, noziedznieku izdošanas procedūrai. Mēs Uh, šeit runājam par tādiem noziegumiem, par kuriem dod vismaz vienu gadu cietumā vai ilgāk. Mēs te nerunājam par proporcionalitāti. Protams, mēs nevēlamies problēmas, kas ir iekļautas Eiropas komisijas ziņojumā, tagad uztvert kaut kā nenopietni. Mēs esam veikuši visu, kas ir mūsu spēkos, ņemot vērā padomas ieteikumus un lūdzu atcerieties, ka pagājušajā gadā tika izdota jaunā uh, procedūra rokas grāmata, vai precīzāk sakot, esošā rokas grāmata tika grozīta, un pavisam jau drī, drīz mēs varēsim iepazīties ar šī darba augļiem. Es vēlējos jums paziņot, ka salīdzinot uh, eh, 2010. un 2011. gada statistiku, arista orderu skaits samazinājās par 1 ceturdaļu, tātad 25% no 4844 2009. gadā līdz 3750 orderiem, kas tika izdoti 2010. gadā. Polijas eh, pilsoņu skaits, kas dzīvo ārpus Polijas, ir visai ievērojams. Mēs eh, joprojām turpinām sārunas par šī instrumenta nākotni, balstoties uz konkrētiem statistikas datiem. Protams, mēs ņemam vērā arī visus pamatotos un atbilstošos argumentus, lai pārskatītu šo instrumentu. Protams, tāpat kā citās sistēmās, šeit ir iespējama ļaunprātīga izmantošana, bet ja tiek izmantoti kaut kādi pārspīlēti pasākumi vai neatbilstoši pasākumi, mums nevajadzētu apšaubīt arestu orderu efektivitāti. Protams, katrai sistēmai ir savas vājās vietas, nekas nav ideāls. Eiropas komisija arī norādījusi šīm vājajām vietām. Uh, bet mēs to uzskatām par vienu no polijas prezidentūras prioritātēm. Paldies! Priekšādātājs saka, mums ir jāsāk balsot 16.30. Nu jā, šī jau nebūs pirmā reize, kad mēs būsim nedaudz iekavējuši, bet vismaz 15 kolēģi vēl vēlas izteikties. Es jau teicu, katram koordinatoram divas minūtes daži no koordinatoriem bija ieradušies, daži bija gandrīz ieradušies. Bet esmu tagad dilemmas priekšā. Vienīgā iespēja, uh, lai visi kolēģi varētu izteikties, ir dot katram pa vienai minūtei. Jo kāda tad ir otra iespēja, tad nu, mēs nevaram dot vārdu citiem kolēģiem. Kolēģi, lūdzu, visi, kas izteiksies, uh, darīs to viens minūtes laikā. Viena minūte. Tiklīdz tiek ieslēgts mikrofons, um, skaitītājs sāk griezties un jums ir maksimums viena minūte. Paldies, un tagad Dievs Demēras kungs lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos uzteikt abus ministrus. Jā, viņi runāja par ļoti aktuālām tēmām. Spāņu frēgatē Eh, vidus jūrā eh, uzņēma vairākus simtus cilvēkus, eh, kas tur īstenībā cīnījās ar dzīvības briesmām, un mēs rīt apmeklēsim šo vietu. Tunisijas iestādes pieņēma atpakaļ tikai trīs cilvēkus. Ko tad mēs darīsim ar pārējiem? Malta izlieks, ka tas uz viņiem neatiecas, Itālijas saka, ka viņiem nav ko teikt un tā tālāk. Nu, ko tad mēs darīsim? Ko teiks padome? Otrs jautājums. Jūs runājat par kopīgo patvērumu politiku. Jā, ir Eirodok, Dublina 3 un eh, vēl virkni citu programmu. Bet saskaņā ar Hāgas programmu mums to vajadzēja ieviest jau 2010. gadā. Un jūs teicāt, mēs varētu būt ļoti priecīgi, ja tas stāsies spēkā jau 2012. gadā. Nu, kāda problēma šeit īsti slēpjas, kurš un saprakts? Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi mai puțin de un minut. Paldies, priekšsēdētāji. Es miniștri pentru prezența dânșilor aici și mai ales pentru... Es pat nerunāšu vienu minūti. Vēlējos sākumā pateikties ministriem par ierašanos uh, un vēlējos pateikties par to vaļasirdību, ko viņi šodien ir izrādījuši. Vēlējos uh, pieminēt kādu jautājumu, ko jūs uh, neminējāt savas programmas sakarā. Un mēs šeit runājam par jautājumu, kas skar uh, simt miljonus eh, ES iedzīvotāji. Mēs runājām par vīzu režīmu un par piecām dalību valstīm, kam joprojām vajag vīzu ceļojot uz ASV un Kanādu. Polija ir viena no šīm valstīm. Vai jūs esat gatavi kaut ko darīt lietas labā, lai beidzot varētu atteikties no vīzām eh, ceļojot uz eh, ASV un Kanādu? Man šķiet, ka Obama kaut ko pieminēja tad, kad bija ieradies Polijā. Paldies! Paldies, Alfāno kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Polāki. Dzirdēju, ka abi kungi runāja par upuru aizsardzību par terorismu upuriem, vardarbības, organizētās noziedzības upuriem īstenībā ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas cieši no dažādām noziedzības formām. Un tālāk jūs runājat par sintētiskajām narkotikām. Es uh, esmu pārliecināta, ka jūsu vārdi pārvērtīsies arī konkrētos darbos, ka jūs vērsēsieties gan pret uh, narkotika ražotājiem, gan narkotika tirgotājiem. Uh, Es esmu strādājis pie ziņojuma par organizēto noziedzību un par to balsosim septembrī plenāru sēdē, tad, kad joprojām uh, būsiet pie vadības grožiem prezidentūrā. Vai šī cīņa pret narkotikām ir viena no prioritātēm un kā jūs pret to cīnīsieties? Paldies! Paldies. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Vēlējos pie tiem atgriezties. Viens uh, ir saistīts ar uh, savstarpēju atzīšanu krimināla procedūras ietvaros un vajadzētu parūpēties par to, lai prezidentūra turpinātu iet pa to ceļu, ko uh, ir eh, iebūvējušas iepriekšējās prezidentūras, vismaz runājot par minimālo standartu ieviešanu, un tādā veidā jūs arī nākt solīt pretī parlamentam, jo parlaments mēģina tos minimālos standartus, kuri tika atstāti novārtā pēdējo gadu laikā, ieviest atpakaļ un par tiem cīnīties, nu vismaz runājot par cilvēku eh, tiesību konvencijas ievērošanu. Otrs jautājums šķiet neesmu vienīgais, ka tas šķiet būtisks, proti mums jārunā arī par ekonomisko kriminalitāti, ekonomisko noziedzību, cīņu pret uh, naudas atmazgāšanu un cita veida uh, ekonomiskajiem noziegumiem. Jo. Mm, tas ir zināmā mērā saistīts arī ar cīņu pret terorismu, un tādēļ mums vajadzētu atkal starmešu gaismu virzīt arī tieši uz šo noziedzības veidu, neaizmirstot to. Paldies tagad, Kleisa kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Es ceru, ka Polijas prezidentūra ir apjēgusi, ka eksistenciālā krīze, ko tagad piedzīvo Eiropas Savienība, nav tikai saistīta ar eirozonas problēmām, bet tāpat ar tām problēmām, kas ir saistīts ar brīvu personu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Uh, Kādas tad ir šīs problēmas? Šengenas līgums tiek izmantots tikai daļēji, un kontrols piekšējām robežām ir e, pazudušas. Un īstenībā ārējās robežas ir tik cauras kā tāds tīkls. Un, uh, jūs teicāt, ka jūs vēlētos robežas aizvērt to cilvēku priekšā, ko jūs nevēlaties uzņemt Eiropas Savienībā. Es ceru, ka tie nebūs tikai tukši vārdi. Es gribēju vaicāt, kas tieši notiks ar to principu, kas tika pieņemts eh, iepriekšējā Eiropadomē, proti uh, tika teikts, ka tiks noslēgtas vienošanās ar trešajām valstīm, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Nu, kas būs rakstīts šāda veida nolīgumos, vai ir jau konkrēti priekšlikumi padomā, vai polijas prezidentūras programmā ir iekļauts šādi priekšlikumi, un kādi ir citi konkrēti pasākumi, kas varētu ļaut ārējās robežas aizsargāt patiešām ne tikai vārdos, bet arī darbos. Paldies! Paldies! Tagad uz vienu minūtu, ko Elju kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlējos pateikties ministriem par ierašanos un vēlējos pateikties par viņu uzrunām. Ar sevišķi lielu interesi noklausījos tajā, kas viņiem bija sakāms par Schengenu. Protams, jums uh, ir nepieciešams uh, mūsu atbalsts. Jūs tagad strādājat pie polijas prezidentūras programmas, un Schengen ir uh, viens no punktiem, kas tajā ir iekļauts. Schengenas līgums ir jāpārskata, tas ir jāizvērtē. Daudzas valstis tagad mēģina pārskatīt juridisko pamatu un mēģina mums no rokām izņemt koplēmumu instrumentu. Vai padome vēlas sadarboties ar parlamentu, vai vēlas to nogrūst uz rezervistu soliņa, vai pat uh, padarīt to par tādu kaitīgu un naidīgu elementu? Jūs runājat par Bulgārijas un Rumānijas iestāju Schengenas zonā. Mēs jau pieņēmām atzinumu par to. Uh, ko darīs Polijas prezidentūra, lai parūpētos par šo valstu simtprocentīgu iestāju e, Schengens zonā. Lūdzu, nākamā runātāja, paldies. E, pirmais jautājums attiecas uz Eiropas Savienības e, ārējās robežas dienvidu daļu. Es esmu spāniete, un mums ir daudz kopīga ar Poliju līdz ar to arī eh, ārējās robežas ar trešajām valstīm eh, Dienvidjūras, eh, Vidusjūras reģionā. Un īstenībā, ja mēs tagad atkal at, atjaunosim robežu kontroles, tas būs tāds kā pazemojums daudziem akadēmiķiem, zinātniekiem, kam ir jāceļo savu darbu ietvaros un tas jādara bieži. Nu, ko tad jūs tagad darīsiet? Atkal ieviesīsiet vīzu sistēmu? Vai jūs varētu panākt kaut kādu vienošanos padomē un beidzot uh, apelēt pie skaidrā saprāta? Un ko jūs darīsiet nākamajā iekšlietu un tieslietu padomē, lai mēs varētu izveidot tiešām efektīvus instrumentus? Un ir jāpieņem arī dokuments, uh, kas attiecas uz cīņu pret kibernoziedzību. Tālāk uh, arī noziedzība ģimenē, vardarbība ģimenē, sievietēm mēs esam vajadzīgi, mums viņas ir jāizstāv. Ko jūs varētu darīt padomē šajā sakarā? Vēl kāds jautājums par patvērumu procedūru. Kāds instruments jūs izmantosiet, lai nošķirtu imigrāciju un patvērumu? Protams, ka krīze prasa no mums jaunu mehānismu izmantošanu, bet polijas prezidentūrai beidzot ir jāsāk rīkoties. Jūs nevarat salīdzināt imigrantus, kas tikai tīko pēc labākas dzīves ar tiem cilvēkiem, kas vēlas aizbēgt no traģēdijas Vikstroms kundze. Paldies, paldies abiem ministriem, ka viņi ieradās, lai parunātu par polijas prezidentūru prezidentūras prioritātēm. Protams, nav nekāds noslēpums, ka mēs piedzīvojam krīzi, un krīzes laikā vairāk nekā jebkad ir jāizrāda solidaritāte. Tas ir pārbaudījums solidaritātei un lojalitātei gan starp dalību valstīm, gan starp uh, individiem. Uh, es uh, rakstīju ziņojumu par Dublina divi pārskatīšanu, un jūs zinat, ka šis jautājums ir pilnībā iestrēdzis padomē. Vēlējos pavaicāt, kas ir, uh, pa, Kas jums ir padomā, lai beidzot varētu pārtraukt šo blokādi starp dalību valstīm? Mums taču ir e, jāsaprot, ka ir jāievēro arī termiņi. 2012. gads jau klauvē pie mūsu durvīm, un mums ir arī jāpilda dotais vārds. 1999. gadā mēs to apsolījām Tamperē, un 2009. gadā Stokholmā strādājot pie Stokholmas programmas. Es jums novēlu visu to labāko, novēlu panākums darbā. Un un es ceru, ka mēs jūs prezidentūru varēsim uzskatīt par tādu iespēju. Paldies, tagad tavārešu kungs lūdzu. Viņš laikam vairs neatrodas zālē. Viņš bija sarakstā. Nu labi. Jakalīna kungs lūdzu. Paldies, es pavisam īsti. Paldies abiem ministriem Šodien bija termiņš grozījuma iesniegšanai par diviem ziņojumiem, kas attiecas uz uh, sezonas darbiniekiem un augstu kvalificētiem darbiniekiem. Es domāju, ka šie dokumenti ir ļoti būtiski, lai sasaistītu legālo imigrāciju ar nodarbinātības, ar darba tirgu. Man ir jautājums iekšliet ministram. Ko jūs gatavojaties darīt? Jūs te nesen uh, sacījāt, ka dažās valstīs ierodas ļoti daudz cilvēku no Ziemeļāfrikas. Ko jūs izdomājat darīt lietas labā? Nākamā runātāja, paldies priekšsēdētāju. Ministra runāja par upura aizsardzību. Tas ir ļoti būtisks jautājums. It īpaši te es domāju par bērniem. Jo šajā ziņā arī varētu izmantot Lisabonas līgumā paredzētās normas. Man ir divi jautājumi saistībā ar bērnu aizsardzību. Bērni bieži vien kļūst par vardarbības upuriem. Ko var darīt lietas labā? Un otrs jautājums ir tāds. Dalību valstīs visi ratificējušas bērnu konvenciju, bet tikai pusē no dalību valstīm ir atbilstoša likumdošana šajā jomā. Vai jūs, ministra padomē, runāsiet par šo tēmatu? Jo komisija varētu darīt kaut ko lietas labā. Gogolē tas jautājums ir ļoti būtisks, jo Lisabonas līgumā ir stiprināts arī bērnu tiesības. Paldies, Latvords kundze! Paldies! priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties citiem kolēģiem, kas izvirzīja jautājumu par Eiropas ārestu orderi. Es te nerunāšu par tiem punktiem, ko citi jau sācīja. Es domāju, ka abi ministri uzsvēra Eiropas Savienības vērtības un to ievērošanu. Vai es varu pajautāt, vai jūs palīdzēsiet ieviest to kultūru, kādā dalība valsts cenšas ievēro cilvēktiesības. Nu, lai būtu kaut kāda tāda, kaut kāda tāda uzraudzība dalību valsts starpā. Un gal galā, ja mēs visi esam vienā savienībā, tad mums ir vienam otru arī jāuzrauk. Un šajā te kontekstā es gribētu pajautāt, vai polijas valdība mudinās polijas prokuratūru pabeigt četrus gadus ilgušo izmeklēšanu. Nu, saistībā ar um, slepenajiem cietumiem, kuros ir notikusi spīdzināšana. Paldies, Bauers kundze, lūdzu. Jā, paldies. Paldies par šo te iespēju. Es gribētu pajautāt šādu jautājumu. Tas attiec uz jūsu optimismu attiecībā uz kopējās patvēru meklēšanas politikas nākotni. Uh, Kādu kompromisu jūs pāredzat un kādu, kādu risinājumu jūs sagaidat šajā jautājumā? Un mans otrais jautājums ir tāds. Agrāk prezidentūra aicināja komisiju nākt klajā ar likumdošanas projektu eh, cīņā pret vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm. Es gribētu pavaicāt, vai Polijas prezidentūra uzstās, lai komisija virz šos jautājumus uz priekšu. Paldies! Blinkevičūtas kundze, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties abiem ministriem par viņu uzstāšanos, un es arī gribētu Polijai novēlēt panākums prezidentūras laikā. Man ir pāris jautājumi. Pirmais jautājums saistās ar vīzu liberalizācijas programmu. Po Polija ir apņēmusies efektīvi strādāt, īstenojot vīzu kodeksu un uh, ieviešot uh, vienkāršāks nosacījums attiecībā uz austrumu valstīm. Parlaments ir pieņēmis divas rezolūcijas šogad attiecībā uz situāciju Baltkrievijā. Parlaments ir aicinājis komisiju un padomi intensīvāk strādāt pie vīzu atvieglošanas ar uh, šo valsti. Vai Polija gatavojas ieviest kaut kādas pasākums attiecībā uz vīzu atvieglojumiem Baltkrievijai, jo tas ir ļoti būtisks jautājums. Un vēl viens jautājums Miller, ministram Miller kungam. Kā jūs plānojat nodrošināt, uh, lai parlamenta klātbūtne sarunās par uh, Schengens sistēmu un tās pārskatīšanu? Un vēl viens jautājums ministram Kvietkovskim. Vai jūs plānojat kādus pasākumus attiecībā uz direktīvu par um, nediskriminēšanu? Uh, Šis jautājums ir ļoti būtisks cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām, bet šis jautājums ir iestrēdzis un nav, at, nav rasts nekāds kompromiss. Matjā kundze, vienu minūti. Paldies! Es gribētu pateikties ministriem par to, ka viņi prezentēja savas programmas. Ministri kungi, jūs runājāt par cīņu pret narkomāniju. Vai jūs varat pateikt kaut ko konkrētāk, ko tieši jūs gatavoties darīt, jo jūs sacījāt, ka vajadzētu sarakstā iekļaut arī sintētiskās narkotikas, bet kāda tieši konkrēti ir jūsu plāni? Nikolā Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos novēlēt panākums Polijas prezidentūrai. Man ir konkrēts jautājums attiecībā uz Dublinas un Eirodak regulām. Uh, sarunām, kurās ir nonākuši strupceļā jau kādu laiku. Pagājušā mēneša laikā bija vairāki būtiski notikumi, tika koplēma procedūrā pieņemt lēmumi par Dublins regulu, un uh, vairākas dalība valstis norādīja, ka viņām ir savādāka pieeja nekā ir nekā nosaka Dublina 2. Vai Polijas prezidentūra uzskata, ka tuvāko sešu mēnešu laikā izdosies panākt progresu vai kādu labāku rezultātu salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju un strūpceļu, kādā mēs esam šobrīd nonākuši šajās te sarunās? Paldies! Paldies! Es gribētu pateikties ministriem par viņu prezentācijām un par viņu politisko apņēmību un vēstījumu, kas eh, man ļoti patika. Ir ja īpaši, ja mēs domājam par eh, saspringtajiem laikiem, kāda šobrīd valda Eiropā. Es gribētu Kvietkovska kungam iesniegt jautājumus rakstveidā, un tie ir saistīti ar tiesībām uz juridisko aizsardzību krimināla procesa laikā. Bet vispirms es gribētu uzdot citu jautājumu, kas atbalstos eh, Demeres kungu komentārus. Es te visu laiku domāju par mūsu um, jau aizsālē aizgājušā kolēģi Jeremeka kungu vārdiem. Es priekšsēdētāji vēl neesmu pabeidz runāt. Uh, Ja, protams, ministri ir pamanījuši, ka deputāti aizvien nāk un nāk iekšā zālē un viņi gatavojas balsošanai, bet eh, šeit ir uzklausīšana, mums vidū ir divi ministri, un tāpēc es gribētu lūgt, kolēģi, lūdzu ievērojiet klusumu zālē, kamēr citi deputāti uzstājas. Grīsbeks kundz, lūdzu turpiniet. Paldies, priekšsēdētāji. Ko Jermek kungs būtu domājis, ja viņš redzētu, ka mēs gandrīz vienbalsīgi uzgavilējām. Tad, kad redzējām vidusjūrā, vidusjūras dienvidu piekrastē protestus, bet tajā pašā laikā mēs joprojām esam liekuļi paši savā zemē tas ir ārkārtīgi sarežģīti un tam var būt fatāls sekas, ja šie cilvēki, kas ir ieradušies pie mums, tiek atgriezt savās valstīs. Nu, ko mēs darīsim lietas labā, kā mēs varam šiem desmitiem tūkstošiem bēgļu atvieglot situāciju? Paldies. Nākamā runātāja lūdzu. Paldies, ministra kungi. Veiksmi jums. Jūnijā komisija pieņēma paziņojumu par um, cīņu pret korupciju Korupcijas izmaksas Eiropas Savienībā sastāda apmēram 120 miljārdus eiro gadā. Ir izveidots ziņošanas mehānisms ar šo te jūnijā pieņemto lēmumu, un uh, šobrīd pie tā vēl turpinās darbs. Es gribētu lūgt jūs atbalstīt un dot savu pienesumu cīņā pret korupciju Eiropas Savienības līmenī. Mēs nāksim klajā rezolūciju septembrī šajā te par šo pašu jautājumu parlamentā. Paldies! Un tagad mēs sagaidām atbildes no abiem ministriem. Es gribētu jūs visus lūgt ievērot klusumu, kamēr mēs uzklausīsim atbildes no abiem ministriem. Miller kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! ar laiku tiešām ir krīze. Kā mēs varētu palīdzēt Maltai un Itālijai? Pirmkārt, mums vajadzētu palīdzēt tiem, kas ir ieradušies Maltā un Itālijā. Mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem tādējādi, lai viņiem nebūtu vispirms jādodas uz šīm valstīm. Frontex risina problēmas attiecībā uz ārējām robežām, un Eiropas Savienības dalība valsts ir uzaicinājušas apmēram 120 tūkstoši, apmēram tūkstots cilvēku ierasties uz dzīvu šajā, apmesties uz dzīvu šajās valstīs. Kāda problēma tad ir Eiropai? Ja kā cilvēks lūdz patvērumu, un mēs pieņemam negatīvu lēmumu, bet šī persona joprojām turpina uzturēties Eiropas Savienībā, uh, Kāds tad būtu iespējamais risinājums? Mums būtu jāparaksta ar trešajām valstīm readmisijas atpakaļ uzņemšanas līgums, lai būtu tāda spēcīga juridiskā bāze nosūtīt atpakaļ cilvēku, kurš nav tiesīgs saņemt patvērumu. Bulgārijas un Rumānijas problēma un attiecības ar Eiropas parlamentu. Pirmkārt, liels paldies par jūsu skaidro nostāju attiecībā uz šīm abām valstīm. Uh, pašreizējās diskusijās šāda skaidrība ir ļoti būtiska. Jūs zināt, ka galīgajā lēmumā tiek dalībvalsts tiek aicināts izrādīt uh, vienbalsību, vienprātību. Mēs par šo jautājumu runājam, kā par tādu nākotnē aktuālu jautājumu, bet es tiešām ceru, ka var, pēc vairākiem mēnešiem mums izdosies panākt to, ka varam dot jums solījumu, uh, un izdosies atrisināt šos jautājumus, ja Bulgārija un Rumānija būs um, izpildījuši visas priekšnosacījumus. Sezonas darbinieki un, uh, jā, tik tiešām nav, mums nav iespēju pasargāt sevi no cilvēkiem, kas um, augstu kvalificētiem cilvēkiem, kas um, ierodas strādāt no trešajām valstīm, kādās, kādos uzņēmumos. Uh, Eiropa ir ieinteresēta, lai šie cilvēki Eiropas Savienībā varētu brīvi pārvietoties, jo tas Eiropas Savienības ekonomisko atraktivitāti tikai vairo. Tagad, ja mēs paraugamies uz um, ekonomikas izaugsmi, uz uh, stabilitāti un jaunu darba vietu palielināšanos, tad mums ir jāsaprot, ka šādi risinājumi mums varētu tikai nākt par labu. Sezonāls darbs. Vairāk vairākās nozarēs ir jāatzīst, ka bez sezonas strādniekiem mums Eiropā būtu ļoti liela zaudējuma. Līdz ar to mums ir jādomā par to, kā šo jautājumu risināt, jo kopumā tas nāk par labu mums, jo legālā migrācija ir tāda kā garantija, kas ierobežo nelegālās migrācijas risku. Uh, Runājot par mūsu optimismu, jā, mēs tik tiešām esam optimisti un mēs esam pārliecināti, ka varēsim pātrināt savu darbu attiecībā uz uh, patvērumu pakotni. Es domāju, ka tas tik tiešām tā ir, un mēs esam uh, sadarbojušies ļoti cieši ar jums. Ja mēs būtu vien paši strādājuši, to nebūtu pārnākuši. Runājot par vīzu liberalizāciju, bija konkrēts jautājums attiecībā uz Baltkrieviju. Baltkrievija ir mūsu kaimiņu valsts. Un mēs izturamies pret Lukašenko kungu citādi nekā pret Baltkrieviem kā tādiem. Mēs esam atvērti attiecībā uz Baltkrievijas iedzīvotājiem. Bet es nedomāju, ka mums vajadzētu komentēt Lukašenko kungu rīcību. Runājot par narkotiku apkarošanu. Kāda šeit ir lietas būtība? Pirmkārt, mēs gribētu izplatīt zināšanas, dalīties ar uh, zināšanām. Tāpēc mūsu laboratorijām būtu jābūt atvērtām visiem cilvēkiem, kas cīnās pret narkotikām trešajās valstīs. Vajadzētu dot stipendijas policijas spēkiem, kas eh, darbojas īpašās darba grupās cīnoties pret narkotikām. Un tāpat jāvēršas pret prekursoriem un sintētiskajām narkotikām. Mums ir jādarbojas efektīvi. Uh, Runājot par Dublinu un Eirodaku, vai būs progress? Progress būtībā mm, tā jau ir tāda mūsu nožēla, jo mēs esam runājuši par šiem jautājumiem ārkārtīgi ilgu laiku. Gal galā šie jautājumi bija jāizlem ļoti ātri krīzes laikā, jo krīze bojā šo solidaritāti. Un ja mēs nes, nesapratīsim to, un ja mēs savu nostāju nepārskatīsim, tad tas nozīmēs to, ka, mums, jo, ka mēs joprojām nebūsim guvuši nekādu mācību. Es atvainojos, ka nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem, bet priekšsādātājs man sēž tieši blakus, un es negribētu viņu saniknot un tādējādi kaitēt mūsu nākamā sadarbībai nākotnē. Jā, es esmu pārliecināts, ka jūs zināt visu par, par to, ka par laiku, par spiedīgiem laika apstākļiem, un es ceru, ka tas mums netraucēs. Kvietkovska kungam tagad vārds lūdzu. Lūdzu, zālē sēdošie, ievērojiet klusumu priekšsēdētāji, dāmas un kungi, pavisam īsi. Runājot par savstarpējo atzīšanu attiecībā uz lēmumiem krimināllietās. Mēs izstrādājam, mēs joprojām turpinam strādāt pie Zviedrijas prezidentūras pieņemto ceļa, kar, ceļa kartes attiecībās procesuālajām tiesībām un um, procesālo garantiju identitāte palīdzēs veicināt šo te savstarpēju atzīšanu. Un uh, Eiropas Savienībā šāds mērķis ir bijis jau gandrīz 20 gadus. Šobrīd sarunas notiek par diviem projektiem. Un mēs domājam, ka te ir jāievēro samērīgums ar uh, upurtiesībām. Ja mēs runājam par ekonomikas noziegumiem, tad vispirms vajadzētu izvērtēt uh, pastāvošo pasākumu efektivitāti. Un tā, tāda pasākuma tik tiešām ir. Atbildot uz Romeo kundzes jautājumu par Eiropas aizsardzības orderi, es gribētu paust cerību, ka mēs pabeigsim darbu pie šī jautājuma un uh, Eiropas komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu. Un lūdzu ievērojiet, cik šis jautājums ir būtisks. Īpaši runājot par vardarbību ģimenē. Es gribētu jums atgādināt, ka Polija un Spānija kopīgi parakstīja dokumentu projektu, kas nāca klajā Spānijas prezidentūras laikā, runājot par bērnu aizsardzību. Un uh, Jāsaka, pagājušajā gadā mēs pieņēmām likumu, kas aizliedz bērnus fiziski sodīt. Šis ir temats, kas mums ir ļoti tuvu pie sirds, un mēs gatavojamies to apspriest ar citiem tieslietu ministriem. Jautājums par, par cipu izmek cietumiem. un par šo ilgo izmeklēšanu. Izmeklēšana ir ilgus nedaudz vairāk kā divus gadus, nevis četrus gadus, kā jūs teicāt, un mēs esam viena no dažām valstīm, kas šādu izmeklēšanu ir uzsākusi. Un to uzteica arī Amnesty International ģenerālsekretārs. Šis lēmums sākt izmeklēšanu uh, tika pieņemts mūsu valdībā, tad, kad tieslietu ministrs vienlaikus bija arī polijas ģenerālprokurors. Bet šobrīd šīs te abas funkcijas ir nošķirtas un uh, ģenerālprokurors ir nodalīts no valdības. Mēs Es pats un, un polijas valdība jau vairāk kārt ir izteiksies par šo jautājumu, un mēs esam ārkārtīgi ieinteresēti izmeklēšanas galīgajos rezultātos. Un uh, šo izmeklēšanu veids neatkarīgs prokurors. Paldies, ministra kungiem, paldies par jūsu sadarbību, par jūsu sapratni, par jūsu prezentācijām. Mēs novēlam jums panākums un visu to labāko, un mēs ar nepacietību gaidām šīs sadarbības turpinājumu Polijas prezidentūras darbības laikā. Mēs jau vēl satiksimies un runāsim arī citreiz. Paldies jums abiem! Thank you. I'll see you. I'll see you. c'est Anne et Claudia et après c'est Claudia. Please. Please. We're about... Sāksim balsošanu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Diemžēl eh, balsošana ir aizkavējusies, jo eh, mēs uzklausījām abu ministru prezentācijas, taču tagad mums jāsāk balsošana. Ja jums nav jūsu elektroniskās kartes, vai jūs varat kaut ko izdarīt šajā sakarā? Es, es aizstāju savu kolēģi, un mana elektroniskā balsošanas kārta vēl man nav atnesta. Tomēr varbūt mēs varētu sākt, un tad mēs varētu pievienot sociāldemokrātu balsi, tad, kad mēs pārbaudīsim balsis elektroniski. Tad mēs varam sākt balsot, un tad jūs kārtē arī tiks atnesta. Vai ir vēl kāds, kuram nav elektroniskās kārtas? Grisbekas kundze, lūdzu. Alde. Kā ir ar Alvāro kungu? Vai jums ir karte? Tā ir masterkarte? Nē, nē, tā jābūt vīzas kartei. Atvainojiet. Sāksim balsot. Pirmais balsojums šajā pēcpusdienā būs pār piekto punktu seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošana. Mēs balsosim par ziņojumu, kuras autore ir mūsu kolēģe Roberta Angelīlīli. Vispirms uzklausīsim mūsu referenti Angelīlī kundzi, un viņas sniegs īsu paskaidrojumu par balsojumu un tas eh, pa to laiku tiks atnestas arī trūkstošās elektroniskās balsošanas kārtas. Lūdzu, ref, vārds referentei. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc manām domām šis ir ļoti labs teksts, labs kompromisa teksts, ko mums izdevās sastādīt deviņu trialogu laikā. Vēlos paust pateicību padomēji komisijai un jo sevišķi ēnu referentiem, kuri tik smagi strādāja pie teksta uzlabošanas. Vēlos eh, iesniegt mutisku grozījumu saistībā ar korelācijas tabulu iekļaušanu. Tā ir prioritāte visam Eiropas parlamentam, un tās jau trīsreiz tika apstiprināts priekšsēdētāju konferences laikā. Protams, ka ar to radīsies arī problēmas, mēs to apzināmies, tomēr mēs esam pārliecināti, ka risinājumi ir iespējams atrast, ja padome un uh, prezidentūra to tiešām vēlēsies. Bez korelācijas tabulām eh, priekšsēdētāja konference nepieņems nevienu ziņojumu balsošanai plenārsēdē. Uh, Mēs esam nolēmuši atbalstīt šo spēcīgo politisko izvēli, ko atbalsta viss parlaments. Ir svarīgi balsot par šo direktīvu, tomēr ir arī svarīgi iekļaut salīdzināšanas mehānismu, lai visas dalību valstis varētu precīzi un atbilstoši uh, pārņem šo direktīvu, kā arī visus pārējos parlamenta sagatavotos tekstus. Paldies Angelīli kundzei, Angelīli kundzei. Referente piedāvā balsot, pa, balsot blokā par grozījumu 343. Tas ir kompromisa teksts ar mutisku grozījumu. Sāksim. Kompromisa teksts 343. Kurš pār, kurš pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums par modificēto tekstu, kurš pār, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kāds ir rezultāts? 50 pret 47. Trīs atturas. Tomēr mēs vēl pieskaitīsim vienu no sociāldemokrātiem un vienu balsi no liberāļiem. Tātad, tātad 49 balsis par. Tātad šis, grozī, šis, šis uh, teksts ir pieņemts. 50 pār atbalstām Anģelili kundzi ar ziņojuma pieņemšanu. Tagad balsosim par sesto punktu nolīgums starp Eiropas Savienību un Īslandi un Norvēģiju par uh, nodroš, uh, nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Īslandi un Norvēģiju. Referents Rui Tavares. Balsosim par ziņojuma projektu. Kurš par? Kurš pret? atturas. Tagad balsosim par tekstu kopumā elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Četrdesmit sešas balsis pār, viena pret, četri atturās. Un mums vēl jāpieskaita divi plusiņi, divas balsis pār. Sociāldemokrātiem jau ir kārta, viņi jau ir nobalsojuši. Tātad plus divas balsis no liberāļiem, tātad 48 balsis pār, viena pret, četri atturās. Apsveicam Tavares kungu par uh, Islandi un Norvēģiju. Turpinām. balsosim pār grozījumu, ar ko izveido Eiropas aģentūra operatīvā sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām - Frontex. Simon, Simons Busutils ir referents. Un arī viņš piedāvā balsot uh, par grozījumu bloku. 255. grozījums vārds Pusutilkungam. Es sagatavoju tikai 30 minūtes garu runu. Vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās trialogos un palīdzēja sasniegt šo rezultātu. Rezultāts ir bijis veiksmīgs Vēlos jau sevišķi pateikties komisijas un padomes pārstāvjiem, kuri strādāja pie šī dosjē. Jo sevišķi ēnu referentiem, kuri, eh, ar kuriem kopā es strādāju pie šī dokumenta un kuri palīdzēja uzlabot šo dokumentu. Vēlos pateikties arī savam asistentam, Helenai eh, Kalensai, kur, kur sēž jums līdzās par ne, viņas nenovērtējumu darbu šī dosjē tapšanā. Paldies, Busutila kungs. Arī mēs esam pateicīgi par ieguldīto darbu un balsosim par kompromisa tekstu, kā to paskaidros Busutila kungs. Kurš par? Kurš pret? Atturas? Pieņemts. Tagad Balsosim par tekstu kopumā elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār, plus pieskaitām divas balsis liberāļiem. Jums jau ir balsošanas kartes? À, tātad viena, ka, viena, viena, viens plus no, no liberāļiem, 42 pār septiņi atturās. Dokuments ir pieņems. Apsveicam Busutila kungu. Mēs esam ietaupījuši, mēs esam izvairījušies no 90 lapusēm ar grozījumiem. Tās ir ļoti labas ziņas. Balsosim par astoto punktu. Es pretterorisma politika, galvenie sasniegumi un nākotnes uzdevumi. Mūsu ko kolēģe Sofija Intvelda ir referente. Vai jūs vēlaties izteikties vai paskaidrot kaut ko? Uh, Nē, vēlos tikai teikt, ka, lai gan mēs nepie, nevaram vienoties par visiem punktiem, es tomēr vēlos uh, pateikties par vis, visiem, kur ieguldījuši darbu šī dokumenta tapšanā. Uh, sevišķi savai asistentei, uh, kura ir pelnījis atvaļinājumu vairāk nekā jebkurš cits šajā telpā pēc balsošanas saraksta sagatavošanas. Paldies Intē Veldes kundzei sāksim balsot par kompromisa grozījumiem, kas atvieglos šo balsošanas procedūru. Sāksim ar kompromisa grozījumu numur 4, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums numur 13, kurš pār, pret atturas pieņemts. 17. grozījums - kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss 23 par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 26, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 1, kurš par pret atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka virkne grozījumu atkrīt. Un mēs pārējām pie Juri 1, kurš pār atturas pieņemts. Afet 1, kurš pār kurš pret, atturas, šķiet, ka šis ir noraidīts. Pārbaudīsim afet viens elektroniski, pārbaudām, sākam elektronisko balsošanu. Beidzam balsot. Jā, šis grozījums ir noraidīts 19 par 30. Pārējām pie 83. grozījuma. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsojam par kompromisu numur divi pār, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Vai pārbaudīsim? Man tas izskatījās pēc kompromisa, bet labi, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pret 21 pieņemts. Tas nozīmē, ka daži grozījumi atkrīt, un mēs Pārējām pie 86. grozījuma, kurš par, pret, atturas noraidīts. 87. grozījums, kurš par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski. 87. grozījums sākam balsot, beidzam balsot. 28 pret 23 pieņemts. Juri 2 Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Afet 2. Balsojam divās daļās pa daļām. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss numur 3. Man tas izskatījās kā pieņemts, bet labi pārbaudīsim vēlreiz AFE 2 otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 pret 16. Trešais grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 88. grozījums atkrīt, virkni citu grozījumu arī atkrīt. Pārēsim pie 93. grozījuma. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 94. grozījums par? Pret? Atturas noraidīts. 99. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 105. grozījums. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kurš par? pret, atturas noraidīts. Otrā daļa pār, pret, atturas pieņemts. Juri 3. Vai komentārs? Priekšsēdētāja kungs, vai mums nevajadzēja balsot par 89. grozījumu pirmajām trim daļām? Es nesapratu, vai tad mēs pieņēmām trešo grozījumu, trešo kompromisu. Jā? Jā, jā, tas arī ir manā sarakstā. Nu jā, es atvainos, saka runātāji. So we turn back to aim amendment 10, of... no, no, Juri 3, Juri 3. Jām pie grozījuma Juri 3, kurš par, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski šo grozījumu, Juri 3. Beidzam balsot. 35 pār, 18 pret pieņemts. 95. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Šķiet, ka pieņemts. jā, šķiet, ka rezultāts tomēr nebija tik skaidrs. Lūdzu, paceliet rokas pietiekami skaidri, lai mēs varam labi redzēt. Pieņemts. Simtais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 106. grozījums balsojums pa daļām, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 109. grozījums. Pārbaudīsim 108. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit septiņas pret četrpadsmit pār noraidīts. 109. grozījums. Kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. Kompromiss, kompromiss grozījums numur 5, kurš par, pret, atturas pieņemts. 96. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 101. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 97. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 102. grozījums balsos, balsojums pa daļām par pirmo daļu, kurš pār, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts šoreiz. Un balsojam par otro daļu, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 98. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts pieņemti. 103. grozījums. Kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 103. grozījumu, jo rezultāts nav skaidrs. Sākam balsot. Beid... Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 33 pret noraidīts. 110. grozījums, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss numur 6, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Tas nozīmē, ka pārējām pie jūri 4, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums numur 7, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārējām pie kompromisa grozījuma numur 8, kurš par pret atturs pieņemts. Kompromisa grozījums numur 9, kurš par, par pret atturs pieņemts. Pārējām pie kompromisa grozījuma numur 10, kurš par pret atturs pieņemts. Kompromisa grozījums numur 11, kurš par pret atturas pieņemts. Simtu trīsdesmit devītais grozījums, kurš pār atvainojos, saka priekšsēdētājs. Šķiet, ka esmu izlaidis 138. grozījumu. Vai tā ir? 138. grozījums. Balsosim par to, kurš par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par 139. grozījumu, kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss grozījums numur 12 par pret atturas pieņemts. 145. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 118. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Juri 5, kurš par pret atturas noraidīts. Afet 5. Pārbaudīsim Juri 5, vai mums vajadzētu pārbaudīt Juri 5 elektroniski. Sākam elektronisko balsošanu. Beidzām. 32 pret, 20 pār noraidīts. Tagad balsojam par AFET 5, kurš par? pret atturas noraidīts. Tieši tā pati sakritība, kā jūs redzat, noraidīts. 119. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Balsosim par 146 un 147 grozījumiem, kas ir identiski, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 148. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 149. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 150. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Jūri 6, kurš par pret atturas noraidīts. Afet 6, Balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas noraidīts. Pārējām pie 156. grozījuma, kurš par pret atturas noraidīts. 157. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Juri 7. Balsojums pa daļām. Balsojam par pirmo daļu, kurš par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums numur 14. Kurš par pret atturas pieņemts kas nozīmē, ka pārējām pie 158. grozījuma, kurš par pret atturs noraidīts. Jūri 8. Balsosim pa daļām. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts vai jāpārbauda elektroniski. Jūri 8. otrā daļa, balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 31 pret. Noraidīts. Pārējām pie afeta 8, kurš par pret atturas pieņemts. 161. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Jūri 9. 162. grozījums priekšsādātājs izlabo, kurš par pret atturas noraidīts. Jūri 9. kurš par pret atturas noraidīts. Afet 9. kurš par pret atturas noraidīts. 163, 164 un 165 grozījumi ir identiski. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jūri desmit. Vai jāpārbauda šo trīs grozījumu bloks? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai jūs zināt, par ko mēs balsojam? Beidzam balsot. 60, 36 pret 15 pieņemts. Jūri 10. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Afet 10. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 166. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 167, 168 un 169 grozījums, kā arī. Jā, tie ir identiski. Balsosim par šiem trim grozījumiem. Par, pret, atturas, noraidīts. 170. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 171, 172 un 173. Jā, atvainojos, 171, 172 ir identiski. Balsojam par šiem diviem, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 173. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 174. kurš par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. 175. kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 15, kurš par pret atturas pieņemts. Juri, ne, atvainojos, 170, 178. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 179. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 180. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Juri 11, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums numur 16, kurš par pret atturas pieņemts. 185. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. virkni grozījumu atkrīt. Pārējiem pie kompromisa grozījuma numur 18, kurš par pret atturas pieņemts. Grozījums 188, otrā daļa ne, nav atkritusi, tad mums ir jābalso par 188. grozījumu otro daļu par pret atturas noraidīts. 189. grozījums, kurš par pret atturas pieņ noraidīts. Tagad 191. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 192. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 193. grozījums. Juri 13 atkrīt. Tātad 193. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 194. kurš par pret atturas pieņemts. 19. kompromis grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 199. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Juri 14, kurš par Juri 14 pār pret atturas pieņemts. 200. grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. 201. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 201. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam 201. grozījums. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. 31 pret, 17 pār noraidīts. 202. grozījums, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 203. grozījums, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 204. grozījums, balsojums pa daļām, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņēmts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 205. un 206. grozījums ir identiski, kurš par šiem grozījumiem pret, atturas noraidīts. 208. grozījums, 207. grozījums. Neatkrīt, tad balsojam par 207. grozījumu, kurš par, pret, atturas noraidīts. 208. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 209. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 200, 210. grozījums atkrīt. Pārējām pie 213. grozījuma, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Balsosim par, pārbaudīsim elektroniski 213. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pret 23 pār noraidīts. 214. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Afe 3. No, it's, it's fallen. Yeah. Atkritis. 215. 215. Par to taču jābalso.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 atturas noraidīts. 218, 219 identiski, kas par pret atturas pieņemti. 20. punkts. Dalītais balsojums, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 220. Atkrīt. Priekšsēdētājs nav pārliecināts. Nav manā sarakstā rakstīts, ka šis grozījums atkrīt. 222. par. Pret. Atturas noraidīts. 223. par. Jūs vēlaties nobalsot elektroniski? Labi, nobalsojam elektroniski par 222. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 33 pret 17. 223 par. Pret. Atturas noraidīts. 224 par pret, atturas. Man izstāsta, ka noraidīts, saka priekšsēdētājs. Labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 224. To. Four. Now the vote is open. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 29 pret 20. Pieņemts. Tagad ievilkumi un apsvērumi. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromis numur 20 par pret atturas pieņemts. 21. kompromis par pret atturas pieņemts Pieņemts. Amendment 9. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums 14. 14? No. No. 14? No, it's just, I mean, I got it fallen here. Man šķiet, ka tas ir atkritis, saka priekšsēdētājs. 14. grozījums. Tomēr jābalso par. Pret. Atturas. Noraidīts. 19. grozījums par. Pret. Atturas. Man izstāsta, ka noraidīts, saka priekšsēdētājs. Vai vajag pārbaudīt? 20. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 21. par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 24 par pret atturas pieņemts. Daudzi grozījumi līdz ar to atkrīt, jo pieņēmām kompromisu grozījumu. Tagad 29. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret? Atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 29.1. daļu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 31 par 18 pret pieņemts. Otrā daļa. 29. grozījuma otrā daļa par pret atturas noraidīta. <laughs> 20. Priekšsēdētājs saka 20. grozījums, bet šķiet viņš domā 30. I'm sorry, I'm sorry. Yes, you're right. I'm sorry, I'm sorry. I'm also, I'm also, I'm also misleading the point here. Es atvainojos, es jūs uh, vedu maldināšanā. 30. grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Favor. 32. par, pret, atturas, pieņemta. 25. kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 44. par, 44. 44. Jā, saka priekšsēdētājs. 44. par. For. Favor. Par. Pret. Atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas, nu, noraidīts. 47 par, pret, atturas, noraidīts. 48 par, pret, atturas, pieņemts. 49 par, pret, atturas, noraidīts. 50 par, pret, atturas, pieņemts. 53 par, pret, atturas, Pieņemts. 54 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Life. 55. 55. 55. Par. Pret. Atturas pieņemts. 56 par. Pret. Atturas noraidīts. 57 par pret, atturas, noraidīts. 59. Divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par pret, atturas, noraidīta. 60. grozījums par pret, Lūdzu, jums ir augstāk jāceļ roka, savādāk es nevaru saskaitīt. 60. Kas par? Pret? Labi. Tagad sapratu, kā nobalsojot. Pieņemt 61. par? Atkrīt. Atkrīt. 62. par? Pret? Atturas noraidīts. Kompromis numur 27 par?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 Izlaid 68. saka priekšsēdētājs. 68 par. Pret. Atturas noraidīts. 71 par. Here it says fallen. But it was rejected. 68 was rejected. Okay. Then, then 70. 70. 70. par. Pret. Atturas noraidīts. 71 par pret atturas noraidīts. 72 par pret atturas noraidīts. 74 balsojums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas Man izskatās, ka pieņemta. Trešā daļa. Trešā daļa. Jūs vēlaties pārbaudīt balsojumu par otro daļu? Nē, pārējiem pie trešās. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 76. par, pret, atturas, pieņemts. 77. par, pret, atturas, pieņemts. 75 par, pret, atturas noraidīts. 78 par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot elektroniski. Nav klaust. Beidzam balsot. 27 against 20. 27 pret 24 pieņemts. 28, jo mums jāpieskaita viens kolēģis Malda grupas, kam ir aizmirsusies kartiņa. Jums kaut kas nepatīk? Ā, izrādās vēl viens kolēģis jāpieskaita. Tātad 29 pret 24 pieņemts tā vai tā. Sveicu Intvelds kundzi ar panākumiem! Wow! We still have... We still... Kolēģi. Kolēģi. I guess, I guess you must be exhausted. You must be very tired. But there's still one... Es saprotu, jūs esat pārguruši, bet mums ir jānobalso par vēl vienu ziņojumu. So, please. Kolēģi. Es jūs pazemīgi lūdzu. Lūdzu, esiet klusi. Klējs kungs, vai jums kaut kas par procedūru? Paldies, priekšsēdētāji! vai tā laipni, bet stingri es jums varētu ieteikt uh, organizēt uh, mūsu sanāksmi lielākā zālē, jo šeit ir tāds sastāvējies gaiss un noteikti neesam vienīgais, kas to ir pamanījis. Nu, ar lielāko prieku, ja mēs vien to varētu. Nu, nav peļāma doma, saka priekšsēdētājs. Būtu jauki, ja mums būtu piešķirta lielāka telpa, svaigs gaiss. Jā, Ja mēs kaut ko varētu darīt lietas labā, tas būs vienkārši lieliski. Mēs centīsimies. Paldies jums par ieteikumu. The... Tagad balsosim par obligātiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valsts piedarīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība un piešķirtās aizsardzības saturu. Džīna Lamberte ir referente. Vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt? Ļoti īsi. Nu, es jau dzirdu šos neapmierinātos izsaucienus. Es vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem, vēlējos pateikties visiem, kas ar man sadarbojās. Darbs nebija no vienkāršākajiem. Jūs teicāt, ka cilvēki šeit ir pārguruši, nu, varbūt, ka arī manas uh, sarunas ar padomi nebija no vieglākajām un pēc tam bieži vien jutos nogurusi, bet mēs tomēr varējām atrast kompromisus un kā jau kolēģi šodien minēja, es ceru, ka tas būs nozīmīgs ārtaus visā kopīgajā patvērumu paketē. Ir viens grozījums par korelāciju tabulām, tāpat kā tas uh, bija arī attiecībā uz Anģelīlī kundzes ziņojumu. Mēs uh, esam abēdināti, ka nebija atrasts risinājums, bet šeit ir vairāki pānti, kas attiecas uz korelāciju tabulu, bet īstenībā pārskatīts ziņojums. Uh, Eh, neatiecas uz šo jauno procedūru, bet, eh, protams, uz atsevišķiem pantiem varbūt vajadzēja ieviest korelāciju tabulas. Vienkārši vēlējos kolēģi uzmanību pievērst šiem faktām. Paldies! Paldies, Lamberts kundze! Domāju, mēs visi apzināmies, ka jums nebija viegli cīnīties par kompromisu tekstu pēc sarunām ar ēnu referentiem. Eh, jums bija arī vairāki trilogi, tā skaitā ar Ungārijas prezidentu un komisiju. Un nu, korelācija tabulas, protams, jā. Šis jautājums karājas virs mūsu galvām un uh, sagādā mums zināmas grūtības. Pēdējo mēnešu laikā tas mums sagādā galvas sāpes. Jūsu darbs nebija viegls, paldies par kompromisa rašanu un ķeramies pie darba bez jebkādas kavēšanās. Kompromisa teksts konsolidētā versijā. Balsojam par referents pozīciju, par kompromisu tekstu. Ar mutisku grozījumu. Kas pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad mums ir jābalso par visu ziņojumu kopumā. Tās ir labas ziņas. Sākam balsot elektroniski. Now the vote is closed. Beidzam balsot. What do we have? Kāds ir iznākums? 45 pret 3. Paldies par jūsu panākto kompromisu, Lamberts kundze. Uzteikšu jūsu darbu. Un tagad nākamais darbkārtības punkts.